šo lietu ātri un konstruktīvas priekš. Es gaidu, kad par šo priekšlikumu balsos rīt un cerams, ka pozitīvi. Paldies! Dāmas un kungi, šī diskusija ir beigusies. Balsosim rīt pulkstens 11.30. Un tālāk mūsu darba kārtībā ir rezolūcijas priešlikums ar gaisa kuģa eksploatāciju saistītās tehniskās prasības un administratīvās procedūras. Un transporta komitejas vārdā došu vārdu Brainam Simpsonam. Paldies, kā komitejas priekšsēdētājs. Formāli lieku priekšā rezolūciju, ko pieņēma Transporta un turisma komiteja. Un šajā rezolūcijā runa par to, ka tiek noraidīts komisijas priekšlikums uh, tieši saistībā ar gaisa kuģu eksploatāciju un satiksmi. Mans priekšlikums varbūt nedaudz atšķiras no tā, kāds viedoklis bija komitejā tajā laikā, bet, nu, jebkurā gadījumā šo te priekšlikumu lieku jums priekšlā. Paldies! Tagad došu vārdu komisāram Kalasam. Priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, komite, komisijas ierosinājumu par ierobežojumiem gaisa kuģošanas laikam. Jāsaka, ka šo te apstiprināja dalību valstu pārstāvju kompetenta komiteja šī gada 12. jūlijā un ar balsu vairākumu. Eiropas drošības aģentūrai uzticēja izveidot drošības noteikumus aviācijas sektoram. Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka drošības regulējuma detaļām nebūtu jābūt uh, politiskajā dienas kārtībā. Pie tā būtu jāstrādā ekspertiem. Kad mēs runājam ar mūsu partneriem citās valstīs, piemēram, mums ir diezgan e, sarežģītas sarunas ar dienvidu un austrumu valstīm, mēs vienmēr lūdzam šiem te sarunu partneriem, ka vajadzētu izslēgt politiķu iejaukšanos šajos jautājumos. Lai veicinātu konstruktīvu lēmumu pieņemšanu, es gribētu sniegt dažus skaidrojumus. Pirmkārt, runājot par piekto apsvērumu mūsu priekšlikumā, dalību valstis var piemērot un ieviest līdz kompānijām stingrākus noteikumus, kā noteikti šajā regulējumā. Ja tas notiek atbilstoši noteiktajām procedūrām un tiek noteiktas eh, ekvivalentas drošības vai vēl stingrākas prasības. Otkārt, jāizveido noteikumi par mājas valsti tā, ka uh, apkalpes nestrādās ilgāk kā 18 stundas. Komisija lūgs izveidot un pieņemt tādas mm, specifikācijas, certifikācijas specifikācijas tā, lai šis te lidošanas ilgums nepārsniegtu 18 stundas. Treškārt par lidojumiem naktī. Komisija pieprasīs noteikt certifikācijas specifikācijās, ka uh, Līdzsabiedrībām būs jāpiemēro noguruma riska pārvaldības programmas uh, lidojumiem, kas būs ilgāki par desmit stundām nakts laikā. Un šeit jāsaka arī, ka lidmašīnu apkalpi pārstāvi arī turpmāk piedalīsies visās sarunās par šiem te jautājumiem, tāpat kā arī Eiropas parlaments. Parlaments, protams, var izlemt, vai atbalstīt vai neatbalstīt piedāvāto regulējumu un varbūt atstāt spēkā esošo nacionālo regulējumu, jo šī joma jau nav pilnībā neregulēta. Un mēs cienīsim un respektēsim jūsu lēmumu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad došu vārdu Groša kungam. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Sākumā gribēju pateikt divas piezīmes. Gribēju pateikties visiem, kas eh, palīdzēja uh, rezolūcijas tapšanā. Un mēs arī saņēmām pietiekam daudz uh, informācijas. Un pateicoties šai informācijai, mēs varam izveidot pietiekami labu uh, likumdošanu. Gribēju pateikties arī Saidam Elkadrāvī, kas līdz pat šai dienai mēģināja daudz ko precizēt un izskaidrot detalizēt, lai varētu uz visiem jautājumiem, kas radās politiskajās grupās, sniegt pietiekam izsmeļošas atbildes. Un arī komisāra kungs to šodien labi precizēja. Mēs esam tautas partija un drošība mums ir galvenā prioritāte. Un neviens, neviens pats mums nedrīkst pārmest, ka mēs būtu lobiju labā roka vai nozars labā roka. Mēs vēlamies, lai tiktu garantēta drošība gan personālam, gan eh, pasažieriem. Un viss pārējais uh, ir tam pakārtots. Mēs esam izpētījuši komisijas priekšlikumu, un tas, protams, nozīmē progresu salīdzinājumā ar to, kas tagad notiek aviācijas nozarē. Protams, pilnīgi viss mūsu cerības nav attaisnots, bet panākts jau kaut kas ir. Ja kāds saka, ka tas nāks par ļaunu drošībai, nu tad viņš izmanto nepareizus argumentus. Drošība ir mūsu galvenais postulāts, un mēs to atbalstām. Šodien komisāra sniegtā informācija nozīmē to, ka tas, kas jau notiek dalību valstīs, uh, un ja tas notiek augstākā līmenī, protams, mēs to nepazemināsim. Tas ir ļoti svarīgi, un it sevišķi uh, domājot par procedūru, mēs vēlamies uh, sadarboties ar visām institūcijām, un ceturtais punkts arī ir ļoti, ļoti svarīgs. Uh, Es ceru, ka arī nākotnē mums uh, izdosies saglabāt tādu objektīvu gaisotni dialogā, izvairoties no patiesības deformācijas. Kā tas, diemžēl, bieži notiek. Paldies, turpiem priekšsādētājs. Nākamais Elka Draujkungs, uh, trīs minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsādētāji. Kalas kungs, dārgie kolēģi. Pašā sākumā gribēju teikt, ka es ļoti labi saprotu, cik eh, sarežģīts ir šis, tas, šis temats. Tas, protams, arī uh, ļāva uzvirmot emocijām. Bet mums vajadzētu tā augstasinīgi vēsturprāt izvērtēt faktus un tikai tad nonākt pie secinājumiem. Pašā sākumā daži vārdi par procedūru. Daudzi kritizēja izvēlēto procedūru, bet tās ir sekas likumdošanai, eh, kuru mēs parlamentā pieņēmām pirms vairākiem gadiem. Un ļoti apzināti mēs teicām, tehniskie jautājumi ir jāapspriež ekspertiem. Eksperti pie tā strādāja trīs gadus, un pēdējā pusgada laikā komisija uz, pārņēma savu darbu. Uh, daļu, sazinājās ar visiem interesantiem, parlaments strādā pie rezolūcijas, mēs sazinājāmies arī ar, ar dalību valstīm. Pēdējo nedēļu laikā mēs esam dzirdējuši ļoti daudz par šo priekšlikumu. Protams, es varu saprast dažus kritiķus, bet ka mēs varējām izmantot veto tiesības. Runāt par saturu, kā jau minēja kolēģis Brians Simpsons, mums vajadzēja salīdzināt šo priekšlikumu ar to, kādi eh, drošības noteikumi pastāv dalību valstīs. 95% jāsaka, ka šis ir labāks priekšlikums uh, un Mēs, protams, eh, gribam salīdzināt pastāvošos reglamentus dalību valstīs un jāņem vērā, ka bieži vien dalību valsts ievēro eh, vēl augstākus standartus nekā minimālie drošības standarti. Ir savstarpējas vienošanās Un tiek domāts arī par izdevīgākiem darba laikiem, par to, lai arī apkalpē būtu iespēja atpūsties. Un šovakar tika atkārtots, ka ir jāievieš labāk sociālajie standarti un, protams, ir iespējams šo drošības latiņu pacelt vēl augstāk, ja tiek izmantota atbilstīgā procedūra. Es tagad eh, ne Nestāstīšu jūs visādus piemērus, bet jādomā arī par eh, regresijas klauzulu 18 stundas ir patiešām limits, un ja lidojumi notiek naktī, ir jāpadomā par eh, atti, atpūtas laiku, un šis ir tas pirmais pamats, fundaments, uz kura mēs varam turpināt būvēt šo drošības arhitektūru, iesaistot visas uh, uh, ieinteresētās puses, un es gribēju visiem pateikties, un es ieteiktu neatbalstīt šo rezolūciju, bet atbalstīt komisijas priekšlikumu, jo tas ir labāks par šo dokumentu. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs, un tagad Gezīna Maisner lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies arī komisāram Kalasam Īstenībā šis darbs nebūtu nebija vienkāršs, un arī es eh, pati sev dzīvi neatviegloju. Es biju ļoti skeptiski noskaņot, nevarēju saprast, vai šis priekšlikums vispār ir pareizs, un 2008. gadā mēs jau lēmām, ka ir jāizveido tāda īpaša komisija, kas kopīgi ar EASA lemtu par darba un atpūtas laikiem. Es ļoti uzmanīgi iepazinos ar priekšlikumu, transporta komitejā bija uzklausīšana, es pat tikos arī ar pilotiem, ne tikai ar arotbiedrību pārstāvjiem, un galu galā es nonācu pie secinājuma, ka priekšlikums ir eh, tāds ļoti veiksmīgs kompromiss, un to varētu arī atbalstīt. Protams, varētu vēl daudz ko uzlabot. Uzklausīšanā mēs dzirdējām, ka naktī eh, nedrīkst lidot ilgāk par desmit stundām. Un ASV uh, eh, pa nakti tiek lidots 9 stundas ilgi pie mums, tas uh, ilgst apmēram 11 stundas. Ja, no, ja mēs salīdzinām to, kas notiek ASV ar eh, situāciju Eiropā, jāsaka, ka ASV ir daudz īsāk atpūtas laika, un es domāju, ka labāk tad varbūt ir nostrādāt 11 stundas, bet līdz ar to arī ilgāk atpūsties. Šis priekšlikums ir ļoti ir labāks, uzlabots salīdzinot ar to, kas ir ieviests līdz šim, arī Eiropas līmenī, un galu galā tas ir pats svarīgākais. Tika runāts arī par to, ja dalība valsts šo latiņu vēlas uzstādīt vēl augstāk, tas, tas, protams, jau ir iespējams, un to var darīt arī atsevišķas līdzsabiedrības. Tas vienmēr ir iespējams, bet. Uh, Mēs esam panākuši patiešām daudz, pateicoties priekšlikumam, un jāsaka, ka EASA nebūtu nebija sajūsmā par šo kompromisu. Mēs esam panākuši patiešām daudz, e, ieviešot harmoniskus drošības noteikumus visā Eiropā. Trīs dalību valstīs ir, tikai trīs dalību valstīs ir labāki drošības standarti nekā šajā priekšlikumā. Tādēļ es piedāvātu uh, balsot pret rezolūciju un atbalstīt komisijas priekšlikumu. Ja rītdien tiks atbalstīta šī rezolūcija, tad mēs, uh, mūsu darbs būs kaķim bez zemāstes, un tad uh, tas būs patiešām ļoti bēdīgi. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad uz divām pusminūtēm Krāmera kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs, dargie kolēģi. 2009. gadā Buffalo bija lidmašīnas katastrofa, kurā gāja bojā 50 cilvēki, jo uh, lidmašīna nokrita apdzīvotā apgabalā. Abi piloti bija iemiguši un īstenībā pat viņu krākšanu pēc tam varēja dzirdēt black box ieskaņā. Un tika uh, pieņemti lēmumi lēmumi, ka ir jālido neilgāk par deviņām stundām. Katrs trešais pilots jau reiz pie stūres ir aizmidzis un bieži vien aizmieg arī uh, otrs pilots. Pēc tam augusta mēnesī uh, arī apvienotajā karalistē divi piloti iemiga pie stūres. Paldies Dievam, toreiz nenotika nekāda katastrofa. Haben, die Flugzeit... Pēc tam uh, tika lēmts, ka ir jānosaka maksimālais lidošanas laiks Eiropas Savienībā, ņemot vērā jaunākos zinātniskos atklājumus. Desmit zinātnieki EASA uzdevumā, tāpat kā četri pētījumi, pierādīja, ka desmit stundas ir maksimālais lidošanas laiks, lai neapdraudētu drošību. Kādēļ jūs piedāvājat 11 stundas? Jāsaka, ka no Amerikas austrumu krasta, lai atlidot no austrumu krasta līdz Eiropai, ir nepieciešams desmit stundas, no ar to ir gana. Un, ja šie lidojumi būtu īsāki, tas nozīmētu to, ka biļete maksātu eiro 50 dārgāk. Nu, es nedomāju, ka kāds eh, negribētu maksāt pusotru eiro dārgāk tikai tāpēc, lai negarantētu lidojumu drošību. Drošība ir galvenais bauslis. Trīs gadus nekas nenotika, un tagad pirms diskusijām jūs gribat panākt um, parlamenta vairākumu atbalstu. Tas ir pilnīgi vājprātīgi, to nedrīkst pieņemt pieņemt. Tas, kas, no, kas notiks, ja Buffalo 2009. Eh, gada scenārijs atkārtosies Eiropā, uzreiz tiks grozīti likumi, kas vismaz nedaudz atbilst Amerikas priekšlikumiem, Amerikas priekšrakstiem. Un ja kas tāds notiks, jūs būsiet atbildīgi, jo jūs neņēmāt vērā šīs desmit stundas, eh, kuras pietiekami labi ir argumentējuši uh, zinātnieki. Tādēļ lūdzu balsojiet par mūsu rezolūciju, lai parūpētos par pasažieru un apkalpas drošību. Paldies! Uh. Mr. Kramer, will you accept blue? Kramara kungs, vai jūs silās kartiņas jautājumu no Maisners kundzes? Esat gatavs uzklausīt. Kramer. Dargais Kramer kungs, Protams, eh, satiksmes drošība ir visiem eh, ļoti būtiska. Mēs transporta komitejā runājam par visiem transporta veidiem, bet vai jums arī nešķiet, ka tieši drošība aviācijas nozarē tieši Eiropā tiek eh, ievērota ļoti, ļoti stingri, ja tas patiešām ir tā, ka tik daudz piloti parasti iemīg pie stūras, nu šķiet, ka nekas, nekādu katastrofu tas nav izraisījis un arī eh, piloti. Jā, es gribētu teikt, kurš pilots tad uh, pateiks, ka viņš nejūtas gatavs lidot, ja viņš, ka viņš ir nogurs, viņš tad varētu zaudēt savu darbu. Mēs nezinām visas normas, mēs par tām neko neesam dzirdējuši. Tur ir runāts, ka ir iespējams lidot pat 12,5 stundas trīs ceturtās stundas ilgāk nekā tagad. Mēs neesam par to informēti un mēs par to balsosim, nu tas vienkārši nav iespējams. Es gribu, lai būtu likumdošana visā Eiropā. Tāds ir jūsu uzdevums, Kalas kungs, nevis uh, uh, jārūpējas par to, lai katra dalība valsts pieņemtu savus standartus. Desmit stundas ar to ir gan, ir jāņem vērā zinātnieku atzinumi. Paldies, un tagad Fosters kundze. Līdz. Uh, well, you, Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Manas grupas vārdā izsaku ārkārtīgu sarūktinājumu par to, ka šī rezolūcija vispār šeit ir nonākusi mūsu priekšā. Jāsaka, tur informācija nav pareiza. Jāsaka, informācija attiecībā uz šo jautājumu nav pareiza. Un informācija man ir uh, sagatavota gadījumā, ja jūs vēlaties to saņemt. Pirms es kļuvu par deputāti, avio sektorā strādāju 25 gadus un, un saskāros ar visām, šīs te, visām šīm te problēmām, jo es strādāju arotbiedrībā un tieši darbojos ar šāda veida sarunām. Un jāsaka, es esmu pēdējais cilvēks, kas nenopietni uztvers varbūt drošības jautājumus. Ja mēs runājam par obligāto ziņošanu, par uh, lidostu drošību uzlabošanu un tā tālāk, jāsaka, visi šie jautājumi ir uh, manā redzeslokā. Jau četrus gadus dažāda veida eksperti ir piedarī, piedalījušies šajās diskusijās, ņemot vērā arī pēdējos zinātniskos pētījumus un tehniskās uh, iespējas. Ja mēs runājam par laika ierobežojumiem, tad mums uz šo jautājumu jāskatās kopumā, nevis vienkārši jādomā, ka šie ir kaut kādi atsevišķi nesaistīti jautājumi. Jaunajā dokumentā ir labi attīstības scenāriji, kas piedāvā lieliskas iespējas, ļaujot uzlabot situāciju šajā sektorā. Un šie jaunie noteikumi ļaus uzlabot situāciju pat tādās valstīs kā Vācijā un Frācijā. Jāsaka, ka jaunais regulējums nekādā ziņā neietekmēs eh, kolektīvo līgumu slēgšanu. Un jāsaka, ka šeit tiks piemēroti tādi noteikumi, kas nodrošinās visstingrāko drošības prasību ievērošanu. Jāsaka, ka Lielbritānijas civilās aviācijas iestāde un arī citas no citām valstīm un arī dalību valstu valdības atbalsta šo dokumentu, un es ceru, ka mēs rīt noraidīsim šo rezolūciju. Tomēr es gribētu arī piedāvāt, ka šo jautājumu skatītu atkal transporta komitejā vienu gadu pēc jaunā regulējuma stāšanās spēkā. Es nāku no valsts, kas atrodas uz salas, un aviācija tāpēc mums ir ārkārtīgi svarīga, lai pārvadātu gan cilvēkus, gan arī preces. Un gribu nodrošināt, pārliecināties par to, ka pasažieri var lidot apzinoties, ka spēkā stājušās visstingrākās eh, drošības prasības, un tās arī tiek ievērotas. Un tieši tāpēc gribu atbalstīt jauno regulējumu. Paldies! Tagad Vilsas kundzei vārds uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Priekšlikumi par. Um, Mm, darba laikiem un atpūtas laikiem ir, godīgi sakot, bīstam dzīvībai un bezatbildīgi. Eh, šie piedāvātie noteikumi īstenībā tas ir tikai laika jautājums, kad notiks kāda nelaime, ņemot vērā pilotu nogurumu. Tagad jau katrs piektais incidents ir saistāms ar pilotu un apkalpes nogurumu un piedāvātie darba laiki ļauj lidot 11 līdz 12,5 stundu stundas nakts laikā, lai gan zinātnieki iesaka, ka 10 stundas ir maksimālais lidojuma ilgums, lai garantētu drošību. Uh, un, eh, piemēram, ir šeit noteikts, ka pilots var eh, nosēdināt lidmašīnu pilnu ar pasažieriem pēc tam, kad jau būs eh, sēdējis pie stūža 22 stundas, no kuras pilots nevarēs pietiekami labi reaģēt. Un es domāju, ka līdzsabiedrībām galvenokārt jārūpējas par pasažieru drošību, jo tas jau ir galvenais pilotam un apkalpei bieži vien ir jācieš, lai līdzsabiedrības varētu ietaupīt un gūt lielāku pēļņu. Komisijas priekšlikumi īstenībā ir pilnīgā pretrunā ar piecu neatkarīgu zinātnisko pētījumu rezultātiem, kurus veica eh, pateicoties eh, lielāko līdzsabiedrību eh, izsludinātajam konkursam, un uh, komisija šeit piedāvā arī tādas uh, neoficiālas normas, kurās uh, parlamentam nekas nav piebilstams. Parlamentam rīt vajadzētu balsot pret komisijas priekšlikumu un pieprasīt, lai tā izstrādā labāku likumdošanas tekstu. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs ir Kūna kungs. Divas minūtes. Danke, Herr Präsident, Herr Kommissar Kallas Paldies priekšsēdētāji, Kalasa kungs. Šis ir patiešām ārkārtīgi emocionāls jautājums. Uh, Un lidojuma drošība, protams, ir galvenais bauslis un galvenās tiesības, ko ir eh, iespējams baudīt mūsu pasažieriem. Un parlaments kopīgi ar komisiju un padomi savu laiku izveidoja darba grupu, kas strādāja neatkarīgi. Tajā darbojās EASA locekļi, locekļi no dalību valstu aviācijas drošības aģentūrām, piloti, kā arī uh, Uh, apkalpes pārstāvji. Un visi šie cilvēki izvērtēja uh, dažādas ekspertīzes, analīzes un teica, kā vajadzētu ierobežot lidošanas laiku. Un viņi teica, ka ir jāsamazina lidojuma laiks uh, no 12 stundām uz desmit stundām. Un, protams, ir jābūt arī atpūtas laikam, lai piloti varētu uh, izgulēties. Un tad, kad ir, piemēram, starpkontinentālie starp lidojumi, tad, protams, atpūta ir īpaši svarīga, tiek šķērsots vairākas laika zonas. Un e, šī darba grupa šeit e, izteica daudzus ļoti labus priekšlikumus, un es esmu pārliecināts, ka mums par to vajadzētu palauzīt galvas. Un ja kāds saka, ka uh, naktī ir jālido 11 līdz 12 stundas, tas ir aplami. Kalasa kungs, 18 stundas nedēļā par to mēs vienojāmies, un ja tiek lidots naktī ilgāk par 10 stundām, tur ir jābūt īpašai riska pārvaldei un uh, ir piedāvāt arī risinājumi. Tādēļ uh, mēs nevaram balsot par šo rezolūciju. Mēs vēlamies, lai tiktu ieviestas harmonizētas normas visā Eiropā, minimālas normas, lai visi uh, mūsu pasažieri vienotajās Eiropas debesīs justos patiešām droši. Paldies! Vai Kunkungs atbildēsiet uz zilās kartītes jautājumu? Krāmerkungs to uzdos, lūdzu. Jūs minējāt EASA, vai jūs zinat, ka Eiropas revīzijas palāta lēsa, ka EASA īstenībā ir labākā lobiju grupa, kas aizstāv aviāciju Eiropā? Numur viens, to apstiprina visi līdzsadiedrības katru gadu no mūsu nodokļu maksātājiem saņem 30 miljārdus eiro, jo tām nevajag maksāt ne degvielas nodokli, ne drošības nodokli. Un e, jārunā, ka šeit atkal tiek aizstāvētāja aizsa. Ko jūs par to varat teikt? E, kolēģi Krāmer, es zinu, kāda ir jūs politiskie argumenti. Uh, un jūs tos uh, vienmēr eh, arī skaļi skandināt, jebkurā pasākumā runājot par degvielas nodokli un tā tālāk. EASA ir Eiropas aviācijas drošības aģentūra, tā ir bezpārteiska, tā nav politiski ietekmējama. Tad jūs to pašu varat teikt par eh, Vācijas avio drošības aģentūru, par uh, iestādēm. Uh, Anglijā un visur citur un teikt, ka tā ir tikai tāda uzpirkta kliķa, kas rūpējas par peļņas gūšanu. Tā tas nav, un es to vienmēr atspēkošu. Paldies! Paldies, tagad Fleckensteina kungs. Nē, tomēr viņa zālē nav, tādēļ Benjona kungs. Oh, thank you, Chair. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Šis nav tas vienkāršākais jautājums, kas ir tik vienkārši izprotams. Uh, un tāpēc mums ir rūpīgi jāapsver mūsu lēmums. Ja man visu laiku, piemēram, saka, ka piloti aizmiega nepārtraukti, nu tad skaidrs, ka neviens jau negrib, lai viņa darba laikā guļu tīpaši mēs, deputāti, kas tik bieži lido. Aviācijas drošība ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, bet dalību valstīs ir uh, atšķirīgi noteikumi un atšķirīgas prasības, un tas nav droši ne pilotiem, ne apkalp, apkop, apkalpē, ne arī pasažieriem. Ja mēs noraidīsim šos jaunos noteikumus, tad joprojām būs iespējas apiet noteikumus. Piemēram, ja piloti šķērso četras laika zonas, vai tad patiešām nevajag papildus laiku atpūtai? Piemēram, ja mēs runājam arī par nogurumu pārvaldību, jāsaka, ka šīs prasības un noteikumi ir ārkārtīgi sarežģīti, un mēs nevaram katru kaut kā izvēlēties vai izsvērt, uz visu jāskatās kopumā. Mums nevajadzētu paļauties tikai uz to, kas mums tiek eh, teikts, būtu jāņem vērā arī zinātniskie pētījumi, jo lietas jau iet uz priešu, visas šīs te lietas ir ārkārtīgi svarīgas, eh, lai nodrošinātu drošību gan pilotiem, gan arī pasažieriem un veicinātu aviodrošību Eiropā. Un tagad vārds Lichtenbergers kundzē uz divām minūtēm. Sēgētiet. Godātās dāmas un kungi, komisāra kungs. Jūs mums eh, piedāvājat četrus punktus, kas daļai balstās uz regulējumu vai eh, paredzamu regulējumu un īstenībā jūs šo informāciju mums nepiedāvājāt komitejā. Uh, man tagad jums ir jāuzticas, nu, tas ir par daudz prasīts. Ja nav izstrādāti priekšlikumi, ja nav pietiekam daudz informācijas, kā tas viss tiks ieviests praksē, jūs nevarat pieprasīt, lai mēs vienkārši paļaujamies uz jūsu vārdu, uz tādu vispārīgu piedāvājumu izklāstu, kas priekšlikumā tiks ma mainīts, grozīts vai uzlabots. Ja jūs nepiedāvāsiet mums neko konkrētu, mēs par to nevarēsim runāt. Nu, nav nekāds brīnums, ka šis jautājums eh, visiem eh, šķiet tik emocionāls varētu uzdot trīs jautājumus. Pirmkārt, kādēļ? Eh, piemēram, mēs ieviesam stingrākus noteikums attiecībā uz kravas automašīnu šoferiem. Kādēļ tiek pieņemti tikai to pētījumu rezultāti, kas ir līdzsabiedrību interesēs? Un kādēļ līdzsabiedrības tā priecājas par jūsu priekšlikumu? tāpat kā par priekšlikumu, kas tika izstrādāts skarot pasažieru tiesības. Ja mēs runājam par nogurumu, zinātnē ir pierādīts, ka tā ir liela problēma. Mājiņu darbs, monotons darbs, tas, ka darba stundas sākas ar tumsu un beigas ar, stundu, ar, ar tumsu, tas viss uh, noved pie augstāka riska. Tas ir zinātniski pierādīts. Komisārkungs, ja jūs to neņemat vērā, tad es domāju, ka jūs šeit uh, esat uzņēmies lielu risku. Mēs varam un gribam pierādīt, ka mēs darbojamies pilsoņu interesēs, nevis kaut kādu interešu grupu interesēs, kas diemžēl šeit ir darbojušas ļoti, ļoti aktīvi. Paldies! Uh, Madam Lichtenberger, will you accept blue card? Lichtenbergers kundze, vai jūs no Laikvīda kunga pieņemsiet cilvēks skatīts jautājumu? Lūdzu, Laikvīda kungs. Much, Lichtenberger. Lichtenbergers kundze gribēja izmantot šo izdevību, lai jūs uzteiktu. Tā bija zaļo rezolūcija, pateicoties, kurai notika tāds, ar ko mēs nerēķinājāmies. Tātad kaut kas eh, notika, kaut kas sakustējās, mēs piekritām, mēs balsojām par šo rezolūciju un ļoti labi. Un Ko tad jūs vēlties redzēt, lai varētu teikt, ka ar šīm garantijām pietiek, mēs tam piekritīsim. Paldies! Uz šo jautājumu ir ļoti vienkārši atbildēt. Ja zinātniskie atzinumi tiks ņemti vērā pilnībā, tad eh, man šis priekšlikums būs paprātam. Bet, e, ja, runā, ja tiek runāts par atpūtas un lidošanas laiku, un tas nav pamatots ar zinātnieku atzinumiem, tad es tam nevaru piekrist. Ja priekšraksti ir tikai tādi brīvprātīgi un dalība valstis var būt, var pieņemt ambiciozāks noteikums, es to nevaru pieņemt, bet ja ir skaidras un precīzas normas, nu tad man problēma nav, bet es gribu to visu redzēt rakstiskā formā, bet kaut kādi solījumi tā ļoti vispārīgi pateikti šeit plenārsēdē, ar to man nav gana. Paldies, un nākamais runātais būs Hoks Diters Leprek. Nē, atvainojos. Nē, nākamais runātais būs Henin Kungs. Vienu minūtu, lūdzu. Merci, Paldies. Eh, gaisa transporta spēks saistīts ar drošību, un te ir nepieciešama gan organizācija, gan arī stingra noteikuma. Un pateicoties gaisa transportam, eh, mēs pārvietojamies pa visu pasauli. Pateicoties eh, profesionālismam, miljoniem cilvēku pilda šo uzdevumu, mēs varam pārvietoties. Ja mēs pieņemam komisijas priekšlikumu, tad mēs attiecīgi apdraudēsim drošību. Ir Britu pētījums un rakstīts, ka lielākā daļa pilotu ir aizmiguši pie vadības pults un ir nepieciešams nokārtot šo jautājumu. Mēs e, cīnamies e, par to, lai naktas darba stundas tiek samazināts pilnīgi visiem. Mēs gribam e, nokārtot šo jautājumu un nevajadzētu noteikt arī, arī maksimālo lidojumu jautājumu lai būtu stingri atpūtas un darba laika jautājumi, un lai nevajadzētu domāt tikai par uh, finansiālām interesēm, uh, un um, nevajadzētu ļaut strādāt vairāk kā 11 stundas. Paldies! Divas minūtes, koks Dīters Lebrechts, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, sākumā Vēlējos eh, pateikties mūsu pilotiem un lidmašīnu apkalpei par viņu labo darbu gadu garumā. Īstenībā, pateicoties viņiem, varbūt pie mums ir drošākā aviācijas telpa visā pasaulē, un mēs vēlamies uh, lai viņu darba apstākļi būtu labāki. Tādēļ Eiropas Savienība un sevišķi mēs parlamentārieši esam eh, vēlējušies izstrādāt labu likumdošanas eh, priekšlikumu runājot par pilotu un apkalpas darbu un atpūtas laiku. To darījām kopīgi ar jāsa. E Četru gadu laikā EASA ir pasūtījis apmēram 50 dažādus pētījumus, bet īstenībā šis priekšlikums nav tik ambiciozs, kā to vēlētos piloti. Un jāsaka, ka situācija tiks pasliktināta. Ja mēs tagad noraidīsim komisijas priekšlikumu, tad šis priekšlikums tiks noraidīts un īstenībā nekas netiks uzlabots un uh, viss paliks pa vecam. Un jāsaka, ka e, standārtus e, mediji un piloti e, pamatoti kritizē. Ja šis priekšlikums tiks pieņemts, un es vēlos, lai tas tā notiktu, tad būs panākts uzlabojums. Mēs varēsim ieviest visā Eiropā vienotus minimālos standārtus, ko atbalsta līgumslēdzēja puses, un, protams, arī arotbiedrības un dalību valsts varēs šīs normas vēl tālāk uzlabot. Uh, Tālāk, eh, ja dalība valstīs ir jau laba darba koplīguma, tie netiks aiztikti. Un 13 stundas būs maksimālais lidojuma ilgums vienā dienaktī, ņemot vērā arī to, ka ir iespējams šo laiku samazināt līdz 9 stundām. Būs ieviestas obliga, ieviest obligāti. Uh, atpūtas laiki un laika nišas tiks paplašinātas un e, būs iespējams samazināt lidošanas laiku par divām stundām un būs ieviests princips, jo ilgāks lidojuma laiks, jo ilgāk atpūta, tā tad 10 e, stundas e, un 12 stundas, tad, ja lidoš, ja, ja tas notiek citā valstī, maksimālais lidojuma ilgums 1300 stundas vienā kalendārajā gadā un uh, Es domāju, ka tas ir patiešām liels progress. Paldies! Paldies, Koha kungs! Vai jūs atbildēsiet uz zilā skatīts jautājumu, ko uzdod Kramer kungs? Cik Kramer? 30 miljārdu. Kramer kungam nav izslēgts mikrofons. ASV eh, ir atļauts lidot 9 stundas nakts laikā un ASV varbūt nav tāds uh, paraugs skolnieks uh, šajā aviācijas nozarē. Nē, tieši pretēji. Un jūs pieņemat, ka ir iespējams lidot par četrām stundām ilgāk nekā ASV, un jūs to vēlaties atbalstīt. Nu, es domāju, tas vienkārši nav iespējams. Krāmer kungs. Krāmer kungs, lūdzu paklausieties manī. Uh, 11 stundas. Jūs te esat kaut ko sajaucis, bet varbūt jūs varat vēlreiz pārlasīt tekstu. Un ir arī citi kritēriji, kas nosaka atpūtas laiku pirms lidojuma. Un es domāju, ka šeit ir daudz labāks risinājums nekā Amerikā. Paldies! Un tagad Lāhstrīda kungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Jā, situācija ir visai muļķīga. Jā, saku atklāti. Tā ir muļķīga tādēļ, ka mēs šķietami nevarējām panākt tādu rezultātu, kas uh, būtu paprātam pēc iespējas lielākam skaitam. Mēs esam ļoti daudz apspriedušies, esam tikušies ar ārotbiedrībām, ar pilotiem, apkalps locekļiem. Un pēc tam uh, valdīja tāda liela neapmierinātība. Un tagad mēs arī redzējam, ka daudzi kritizēja šo komisijas priekšlikumu, tika paust arī vairāk argumenti. Un komitējā mēs runājām par to, ka ir jāapspriežas ar komisiju, un komisijai priekšlikums ir jāuzlabo un jāgroza, un bija izteikti dažādi piedāvājumi, kā to panākt, un kas tad notika pēc tam? komisija spirinājās pretī, tā nevēlējās neko grozīt, un tādēļ es uzskatu, ka transporta komitejai ir jānoraida šis priekšlikums. Tas jāiesniedz atpakaļ komisijai, un tagad pēkšņi tiek izstrādāt kaut kādi priekšlikumi. Viens nedēļas laikā, un rīt jau mums ir. Uh, Jāsaņem kaut kāds ēpasts no komisijas, nu tas nav iespējams. Nevar vienkārši tā 3-4 stundu laikā, dažas stundas pirms balsojuma kaut ko mainīt un tad nolēmt, kas no tā viss iznāks. Tas ir vienkārši nenopietni. Jāsaka, lidojuma drošība ir ļoti, ļoti būtisks temats. Tas nav kaut kas uh, tāds otršķirīgs. Uh, Ja mēs rīt balsojam, tad mums ir ļoti rūpīgi jāizpēt komisijas priekšlikums. Tādēļ balsojums ir jāpārceļ uz vēlāku laiku. Ja šeit nekas nemainīsies, tad mēs vispār nevaram balsot par šo priekšlikumu. Paldies! Paldies, un nākamā runātāja ir Ģurāna kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Hola. Bon.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 vai es esmu kaut ko palaidis garām mūsu reglamentā, bet eh, šād, vai šāda aplausi tribīnē un neapmierinātības paušana, vai tas ir atļauts, nu varbūt kaut ko esmu pārpratis mūsu reglamentā. Es gribēju pavaicāt, kas tad šodien notiek tribīnēs? Ok, let's continue. Uh, merci, merci. Madame. Labi, turpināsim. Dosim vārdu Ģuran kundzei. Paldies priekšsēdē. Šī procedūra, kur ietvarām mēs tagad nākam klajās ar priekšlikumu. Um, nedod mūsu parlamentam nekādu iespēju ne kaut ko koriģēt, ne kaut ko uzlabot, ne kādā veidā uzlabot šo pēdējās minūtes priekšlikumu. Uh, tas ir vienkārši priekšlikums, un mēs pat nevaram pateikt, vai tas ir uzlabojums vai nē, saistība salīdzinājumā ar esošajiem likumiem. Uh, tas ir vienkārši bezjēdzīgi un nav bijusi īstas debates. Mums ir nepieciešams uzdot sekošu jautājumu. Vai tiešām mēs esam pārliecināti, ka 11 eh, stundas naktī un 12 stundas 3 minūtes eh, pēcpusdienā vai tāds periods dod pilotam pietiekam uzmanības, lai varētu vadīt lidojumu tālāk. Arī attiecīgās stundas, eh, kas jāpavada mājas valstī, vai tas ir pareizais regulējums, vai mēs varam pieņemt šādu regulējumu, vai mēs eh, tiešām pieņemam, eh, ka pēc eh, sešām stundām lidojuma šie piloti paliek pilnīgi darboties spējīgi. Mums ir pētījumi, kas rāda pilnīgi pretēju. Um, mēs domājam par ekipāžas, par apkalpes un pilotu drošību. Mēs negribam kļūt par katastrofu upuriem. Mums nav tādas tiesības neko ko tādu ļaut. Uh, Mēs nevaram eh, pieņemt, ka visi zinātnes pētījumi ir nepareizi. Mums ir jādomā eh, par mm, šiem jautājumiem un jādod iespēja gan pilotiem, gan apkalpes lociskiem, gan fiziski, gan mentāli pildīt savu darbu, un tāpēc mēs esam pret šo priekšlikumu. Varbūt, ka jums, komisāra kungam, ir, ir komisāra kungs ir kaut kas sakāms par šiem pēdējās minūtes priekšlikumu, un varbūt, ka jūs varētu balstīt jūsu, pē, jūsu atzinumu uz pēdējiem zinātnes atzinumiem. Paldies. Paldies. Un tagad es gribētu uzdot vai, vai lūgt ļoti pieklājīgi neaplaudēt. Varbūt neaplaudējiet un netraucējiet deputātiem izteikties eh, š, diskusijā. Tas nav saskaņā ar mūsu reglamentu. Un tagad es gribētu vaicāt Jurankundzei, vai jūs nu, pieņemsiet zilātkartīts jautājumu no Mēsners kundzes. Lūdzu, Mēsners kundze. Jā, vielen dank, Herr Prezident. Uh, äh, ja li... Paldies, priekšsēdētāji kungs, dārgā Durankundze. kundze savā runā jau iepriekš teicu, ka tas nav perfekts priekšlikums un šeit kaut ko ir iespējams uzlabot. Bet, ja rīt mēs uh, nobalsosim par rezolūciju tādā veidā noraidot komisijas priekšlikumu, vai jums šķiet, ka attiecīgajā laika brīdī nu visu būs iespējams uzlabot tā, kā jūs to vēlaties? Un vai tiešām jūs vēlaties? ja rīt tiks noraidīts EASA priekšlikums, lai turpinātu būt spēkā tādas sliktākas drošības standarti nekā līdz šim. Paldies! Mesner, je crois que nous n'avons, sur la sécurité, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Mums nav tiesības kļūdīties drošības jautājumā. Es eh, vienkārši domāju, ka komisija nav pārdomājusi par priekšlikumu, attiecīgi, ja mēs gribam būt no, nopietni, mums vajadzētu noraidīt komisijas prasību, un, un tādā, jo tas priekšlikums nav apmierinošs ne no ekoloģiskā viedokļa, ne no zinātnes viedokļa, ne mums e, nevienam. Tātad mums vienkārši jālūdz e, komisija atgriezties e, pirmsākumos, izstrādāt nopietnāku priekšlikumu, un mums vajadzētu panākt tādu harmonizētu risinājumu pilnīgi visiem, un nevis salīdzināt salīdzināt kaut ko ar nacionālām situācijām. Mums ir jādomā par Eiropas situāciju. Paldies, un tagad mēs turpināsim mūsu debati, un nākamais runātājs ir Ferreira kungs. Obrigado, presidente, senhor... Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs centieni izvairīties no publiskās debates vai izlikties, ka kaut kas ir vajadzīgs, kas nemaz nav vajadzīgs. Lūk, tāda motivācija ir komisijai nākot klajā šo priekšlikumu par darba un atpūtas laitu lidojumos. Un mm, komisija pat nesaprot, ko īsti aiz pastāv, un šajā gadījumā risks ir eh, gan darbinieku, gan pasažieru drošība. Komisija neapzinas, eh, kā labā tā strādā. Šeit ir arī darba devēju eh, asociācijas un šeit šīs asociācijas domā, ka tiek veikts uzbrukums darbinieku tiesībām un netiek aizstāvētas aviolīniju drošības intereses. Komisijai nav pietiekami veicināt sektora monopolizāciju, arī komisijai eh, nav vienīgais uzdevums eh, atbalstīt privatizāciju, piemēram, TAP Portugāles aviolīnijas, ir vēlēšanās mazināt drošību un uz darbinieku rēķina komisijai jāpārdomā savus priekšlikumus. Vai jūs pieņemsiet lūdzu zilo kartiņu no Henina kunga? Lūdzu, Henina kungs. Ferreira, pu... Ferreira kungs, ko jūs domājat par šo parlamentu, kas ir eh, nācis klajā ar šo priekšlikumu un kuram aplaudēja attiecīgie darba ņēmēju aizstāvji? Ferreiras kungs. Como disse, kolega Enan, como disse. Enan kungs, ko jūs tikko kā teicāt? Komisija parasti aizstāv specifikas intereses. Es arī redzu, ka šī parlamenta vairākums aizstāv specifikas intereses. Jā, mums ir darbinieku pārstāvji un arī darbinieku asociāciju pārstāvji, kas sēž šodien galerijā. Un viņiem tas ir priekšlikums, kas būtu jānoraida. Tas ir mūsu uzdevums šajā parlamentā, un es arī turpināšu noraidīt šāda veida priekšlikumu, un tādā veidā mēs gūsim arī atbalstu no strādnieku puses dažādās mm, Eiropas Unības dalībvalstīs. Tad pret mēs esam. Tagad brīvais mikrofons. Tāran kungs ir pirmais runātājs. Thank you. I will use. Es paldies. Es Es izmantošu tikai to valodu, ko saprotu es un Halas kungs. Tāpēc uzlieciet mikrofonu um, austiņas. Līdz sabiedrības gaisa kuģi mēs spriežam par šo lietu un dodam sev dažādas atbildes. Komisijai ir jāizvērtēšu situāciju. Viņi saka, ka uzņēmumi dara pareizi un darbinieki, darba ņēmēji rīkojas nepareizi. Par pilotu pilotiem, runājot pilotiem, ir noteikti daudz īsāks darba laiks, vai komisija tiešām uzskata, ka salīdzinot ar mašīnu šoferu, teiksim, mašīnas automobīļu vadītājs ir, ir, ir īsāk atļauto darba laiku, un pilotam ir ilgāks eh, noteikts. Varbūt nebūtu pareizi regulēt pilotu darba laiku tādā veidā, kā, ko neatbalsta paši šī darba veicēja, tāpēc es gaidu mūsu balsojumu rīt, eh, un eh, tauts Um, partijai ir dažāds viedoklis, bet es gribu atgriezties mājās drošs un vesels. Es gribu, lai dzīvespriecīgs pilots mani ved, un es nezinu, kā mēs transporta komitejā un citos fórumos atrisināsim šīs pretrunas. Paldies. Tagad Paška kungs. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Mindulī... Paldies, komisāra kungs, paldies, priekšsēdētāja kungs. Pirms mēneša Uh, laikraksts The Sun uh, informēja mūs par uh, nu, ne, negadījumu ar kādu lidmašīnu, jo gara lidojuma laikā piloti bija iemiguši un lidmašīnu vajadzēja vadīt autopilotā. Viņi atzinās, ka viņi ir iemiguši un sūdzējās par to, ka viņiem ir pārāk ilgi jāstrādā. lai parūpētos par lidojumu drošību, eh, mums uh, ir jādara daudz, un šis atgadījums ir jāuztver kā uh, modinātājs zvans. 10 vai 18 stundas tas ir daudz par garu. Esmu pārliecināts, ka šajās diskusijās mums ir jāņem vērā arī zinātniskie argumenti. Un, protams, eh, jāsadarbojas arī ar pilotiem. Paldies. Lūdzu, jautājums zilā mikrofonā. Oh, zilās kartītes jautājums. Paldies, priekšsēdētāji Fosters kundze. Es gribēju precizēt pēdējo runātāju. Šī informācija, kuru viņš mums klāstīja, bija nepareiza Eh, tad, kad EASA izskatīja šo jautājumu, tad izrādījās, ka šie fakti neapstiprinājās, un tāpēc es ceru, ka runātājs man piekritīs, ka mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, eh, tad, kad mm, mēs spriežam par šo pašu drošāko nozari eh, un kā tā darbojas Eiropas Savienība, mums mm, nevajadzētu rīkoties pēkšņi, spriest nepareizi, kas sniedz nepareizos signālu. Es eh, neko nesaku, kas mums būtu jādara, bet šāda veida komentāri, ko izsaka eh, atsevišķi kolēģi, ir pilnībā, pilnībā nepieņemami un totāli neprofesionāli. Un mums eh, tiešām, ja ne, nevāk šie kolēģi uzvesties, tad viņiem nevajadzētu piedalīties šajā debatē. Un tagad es gribētu dot vārdu komisāram Kalasam, lūdzu. Paška kungs vēl lūdzu jums vārds pirms komisārkam. Vašom vystúpeniu, pretože to, čo som citoval... Man jāpasaka, ka īsti nesaprotu sev adresētos pārmetumus. Es te citēju informāciju no plašsaziņas līdzekļiem, kas ir pieejama visiem. Un es pieļauju, ka civilās aviācijas drošības aģentūra nav kļūdījusies apstiprinot šo informāciju. Aiz, madam Šrēder. Šrēders kundze. Es gribēju uh, pateikt ko esmu saņēmusi, kādu informāciju esmu saņēmusi. Tā tad transporta komitejas lēmumi šeit tiek aprakstīti kā eh, pārpratums, eh, kas ir radies ņemot vērā eh, medijos publicēto informāciju. Kā jūs varat šādi pārkāpt reglamentu un apšaubīt mūsu komitejas lēmumus? Uh, Un, ja eh, mēs lasām tālāk jūs vēstuli, tad šķiet, ka tas ir līdzsabiedrību, eh, ka tā ir līdzsabiedrību um, lobby vēstuli. Cik daudz jūs saņemat par šādu lobby aizstāvību? Ja uh, Eiropas parlamentā kāds lēmums tiek pieņemts šādos apstākļos, tad es varētu pavaicāt, vai tas ir patiešām loģisks lēmums un vai patiešām jums rūp pasažieru un apkalpas drošība. Paldies! Thank you very much. And last... Liels paldies, un pēdējais runātājs ir Simpsona kungs. Uh, Chairman, I just come in on the uh, uh, Priekšsēdē, es gribu runāt brīvajā mikrofonā. Es šeit um, domāju par šo retoriku. Atsevišķi deputāti parāda kompetenci trūkumu, um, nepārzina ne tikai šo tematu, bet arī nezina, kā darbojas nacionālajie regulātori. Es dzirdu, ka cilvēki saka, lūk, tas ir nav droši, tas ir. Uh, pasažieriem apdraudējums vai riskanti. Šeit ir dažādi tautu pārstāvji, kas par to runā, bet fakts paliek tāds, ka e, ik viens nacionālais drošības regulators, visi, pilnīgi visi atbalstīja šo priekšlikumu, gan vācu regulators, gan spāņu, gan veļģu. Visu šo valstu regulējušās iestādes ir atbalstījuši šo regulu Eh, tāpēc eh, man rodas zināmas bāžas dzirdot šo diskusiju, acīm redzot, informācija nav novadīta pareizi. Tālāk eh, jautājums par lidojumu laiku. Vispirms es gribētu teikt kolēģiem no Slovākijas, lūdzu, neticiet nekam, ko jūs las, redzat un lasat Britu precē, presē. Nekad tam neticiet. Un otrkārt vēlāk nonāca pie secinājuma, un es pasludināju, ka šī informācija nav pareiza. Tālāk daži komentāri par lobismu. E, droši vien mani lobē visvairāk par visiem līdzsabiedrības man lobē jau daudzu gadu garumā. Pēc šajā jautājumā jāatzīst, ka man ir vairāk lobēšanas spiediena tieši no arotbiedrībām, no pilotarotbiedrībām, ir tīpaši daudz vairāk nekā no līdzsabiedrībām. Eh, un deputāti to var interpretēt kā grib, bet fakts paliek fakts, ka šī lobēšana ir ļoti intensīva, ļoti spēcīga. Eh, tā ir, tās ir viņas tiesības, bet nevajadzētu šeit runāt par to, ka lobē līdzsabiedrības. Es gribētu arī atzīmēt, ka argumentācijas abās pusēs ir visu lobby, lobbyju spiediens. Eh, Priekšstādā tas ir pēdējais runātājs šajā brīvā mikrofonā, un kamēr, protams, runājat trīs reizes, tāpēc došu vārdu komisāru kungam. Tāms un kungi, rīt gaidīšu jūsu lēmumu, bet eh, tagad es gribētu atzīmēt, ka man nekad nav paticis palicis politisko debašu rezultāts. Jūs tikko kā teicāt par šiem lobētājiem, arī es esmu sajūts arotbiedrību lobby vairāk nekā līdzsabiedrību lobby. Bet eh, mums ir šī caurskatāmības institīva un interešu pārstāvju reģistrs arī pastāv. Es nezinu vai visi klātsošie ir šajā reģistrā pieregistrējušies, ir 5700 dalībnieku šajā reģistrā. Un te mēs varam spriest par visu lobēšanas aktivitāšu aptvērumu. Šeit varētu teikt dažādas komentārs par lobēšanu, ja tas būtu nepieciešams. Bet atgriežoties pie mūsu temata, mans personiskais viedoklis ir šāds, šāda veida. Uh, tābulu nevajadzētu piedāvāt politiskai lemšanai. Es nevaru šeit saprast, kas tas ir 10, 15, 10, 30, kas tas ir? Un tas eh, tie ir dažādi salīdzinājumi starp eh, lidojuma laika darba periodiem. Vajadzētu šo lemšanu atstāt ekspertiem. Ja jūs noraidīsiet šo priekšlikumu, tad es noteikti uh, nosūtīšu atpakaļ to uz EASA. EASAS reputācija drošības garantēšanas ziņā ir ļoti augsta, par to mēs esam runājuši un atzinuši daudzas reizes. Un par šiem pilotiem, kas tiek eksploatēti, es ar prieku atsaukšos uz Fosters kundzes komentāru, ka šis konkrētais piemērs izrādījies nepaties pilotiem ir atļauts gulēt. Tas ir viņa noteikumos. Viņi drīkst to darīt. E, garajos pārlidojumos autopilots vienmēr ir ieslēgts. Un nevajadzētu šeit neko mistificēt. Tiešām ir tādi periodi, kad pilots guļ un kad pilots e, strādā. E, tas ir regulā, regulēts. Nevajadzētu šeit radīt kaut kādu mistiku, ka lūk, viens ir aizvidzis no pilotiem, tad tādā gadījumā um, neviens šo lidmašīnu tālāk vairs nepilotē un nekontrolē. Uh, tālāk vēl ir tehnisks process, lai mazinātu arī no tehniskā aspekta šos drošības riskus. Un vēl tas tiek izstrādāts un attīstīts pēc ikviena negadījuma. Eiropa ir pati drošākā zona visā pasaulē. Uh, Mums ir augsti reitingi drošības ziņā vispasaules aviācijas konteksta. Tāpēc es uzskatu, ka šis priekšlikums ir uzlabojums, tas ir labāks nekā eksistējušā situācija, bet, protams, mēs ņemsim vērā jūsu lēmumu, un, ja tas būs negatīvs, sūtīsim atpakaļ ekspertiem. Paldies! Transporta un turisma komitejas vārdā vēl došu Alkladrē kungam vārdu. Jā, danku vēl. Uh... Eh. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos noslēgumā pateikties kolēģiem par šīm diskusijām. Es gribu teikt, ka mēs visi drošību uzskatām par galveno prioritāti. Domāju, visi bez izņēmuma, kas sēž šajā zālē. Un Krāmerkungs nevajadzētu uh, radīt iespēju, ka tie, kas rītdien balsos pret rezolūciju, balsos pret drošību. Tātad mēs katrs izdarām secinājumus. Ja mēs uh, atbalstīsim šo rezolūciju, tad valsts varēs turpināt uh, uh darboties pēc status quo. Un Ja runājam par nakts lidojumiem, tad varētu notikt tā, ka maksimālais lidojuma laiks būtu 12 stundas 45 minūtes, bet um, komisijas priekšlikumā tās ir 11 stundas. Es varu vēl citus piemērus nosaukt. Priekšlikumā ir teikts, ka galīgais lidojumu stundu skaits visa gada garumā varētu būt maksimāli nevis 1300, bet 1000 stundas. Tālāk runājot arī par atpūtas laikiem, tie arī tiek pagarināti darba ņēmēji interesēs. Tā tad nevajadzētu teikt, ka tas ir bīstams priekšlikums. Un noslēgumā gribēju uh, izskaust vēl vienu pārpratumu, proti, ja tiek salīdzināta nevis nacionālā likumdošana, bet gan prakse, kas ir ieviesta. Jā, nu tā tas ir, ir dažādi līgumi, sociālā likumdošana, un tā joprojām ir spēkā. Un nevajadzētu arī aizmirst, ka ļoti daudzi cilvēki vispār nebauda sociālo aizsardzību. Un dažiem šķiet, ka te tiks zaudēt kaut kāda standarta. Nu, padomājiet par apkalpi un uh, pilotiem, kas strādā lētajās aviokompānijās. Nu, īstenībā, pateicoties priekšlikumam, viņi varēs baudīt daudz augstāku aizsardzības līmeni nekā jau kad agrāk. Tādēļ es uzskatu, ka mums nevajag atbalstīt rezolūcijas priekšlikumu. Protams, eh, vēl mēs varēsim eh, secināt, kāds būs balsojums, un tas tad būs jārespektē. Paldies! Very much. Point of order, Mr. Kramer. Krāmerkungs par procedūru, diemžēl runātājs nav izslēdzis mikrofonu. Es gribēju uh, zināt, kādēļ Elka Draujī kungs šeit runā transporta komitejas vārdā, uh, atspoguļojot savu personisko viedokli, bet mēs uh, ar 21 balsi pret 13 taču pieņēmām rezolūciju transporta komitejā. Kādēļ tad Elka Draujī kungs te atļaujas izteikties visu komitejas vārdā? Uh, was, uh, was agreement. es gribēju teikt, ka Transporta un turisma komitejā bija panākta vienošanās, un arī Simpson kungs to atbalstīja. Dāmas un kungi, vēl mums ir